Witam Państwa. Rozpoczynamy nasze posiedzenie. Kolēģi, mēs varētu sākt mūsu sanāksmi. Es aizkavējos, tāpēc, ka man vajadzēja piedalīties sanāksmē, kur piedalījās Čehijas Republikas un Slovākijas pārstāvji man vajadzēja apspriesties ar Čehijas ministru un noklausīties viņa prezentāciju, bet es domāju, ka mēs varēsim atgūt šo kavēšanos. Darba kārtībā ir paredzēts balsojums, kurš nenotiks. Bet pirms ķersimies klāt darba kārtībai. Oh, bardzo proszę. E, Madame Garcia. Sí. En un inicio... Jā, lūdzu. Jā, tā tad bija paredzēti divi balsojumi, un viens no šiem balsojumiem nenotiks, bet par uh, aitām un kazām mēs šodien balsosim, vai ne? Jā. Proteīna. Mhm. E, Obaltumvielas, par tām mēs šodien nebalsosim. Państwa, jak Państwo wiecie, odszedł od nas. Tātad. Kā jūs visi zināt, mūsu kolēģis ir uh, aizgājis mūžībā pāragri. Mūsu kolēģis uh, Eduārs Ferāns vairs nav mūsu vidū. Viņš uh, strādāja kopā ar mums gadiem ilgi, un viņš vienmēr iestājās par uh, lauksaimniekiem un par uh, lauksaimniecības nozari. Mēs vēlētos paust līdzjūtību viņa ģimenei, tuviniekiem, draugiem, kolēģiem mūsu viņa politiskajā grupā. Es domāju, ka viņš uh, mums visiem bija īsts draugs. Viņš vienmēr bija godīgs, vienmēr smaidīgs, un pat ja mūsu viedokļi vienmēr sakrita, Man ir jāsaka, ka viņš bija vienmēr īstenis lauksaimnieku un lauksaimniecības aizstāvis. Tāpēc es gribētu aicināt jūs visus eh, piecelties uz klusuma brīdi. Bardzo dziękuję. Paldies. Tātad, dāmas un kungi, kā vienmēr, mūsu sanāksme tiek straumēta. Un, kā jau es minēju, viens no balsojumiem nenotiks. Mēs šodien nebalsosim par uh, obaltumvielu augiem. Tas nozīmē, ka varam pievērsties ceturtajam darba kārtības punktam, un mums ir uh, jāievēlē jauns vicepriekšādātājs. Vēlreiz es vēlētos uh, apsveikt Dančīnī kundzi. Mēs eh, gribētu aicināt koordinatorus eh, nodot eh, viņai mūsu apsveikumus. Es būtu, protams, vēlējies viņu apsveikt arī personīgi, bet jebkurā gadījumā vēlreiz uh, paldies un vēlos norādīt, ka tas ir arī liels gods agrī komitejai par to, ka mūsu mm, pārstāve kļūst par premjerministri. Es eh, domāju, ka mēs tagad varam pievērsties ceturtajam darba kārtības punktam. Kā jau es minēju, mums ir jāizvirza oficiālas kandidatūras šai pozīcijai. Politiskās grupas var izvirzīt eh, savus kandidātus. Tāpat to var darīt arī uh, konkrēts um, deputātu skaits. Tātad sāksim šo procedūru. Andrio Kungs. Viņš ir sociāldemokrāta grupas koordinators. Jā, paldies priekšādātāji. Liels paldies par uh, jūsu priekšlikumiem, liels paldies arī par to, ko jūs teicāt attiecībā uz uh, Dāņčēlas kundzei. Un es, uh, kā sociāldemokrātu grupas koordinators, vēlējos uh, vēlēt mm, daudz veiksmis šajā ļoti svarīgajā darbā. Protams, ka tas ir būtiski ne tikai valstī, bet arī visai Eiropas Savienībai. Tas ir um, arī ļoti būtiski mūsu um, grupā, tāpēc, ka te ir runa par ļoti aktīvu kolēģi, kas uh, darbojās ar pārliecību un uh, ļoti augstu pienākumu apziņu. Uh, Tātad eh, mēs gribētu ieteikt jaunu vicepriekšādātāju no sociāldemokrātu grupas puses, tad Gabriela eh, Žāna, kas sēž tepat eh, aiz manis. Tātad tā ir mūsu kandidatūra lauksamniecības komitejas vicepriekšādātājas amatām. Mēs uzticamies šai jaunai kandidātei, jaun, jaunievēlētai Eiropas parlamentā. Mēs uzskatām, ka viņa uh, ir izpildījusi visas eh, prasības, lai darbotos eh, lauksainicības komitejā un tāpat, lai kļūtu par vicepriekšēdētāju. Lūk, tā ir mūsu jaunā kandidatūra vicepriekšēdētāja samatam. Lielas paldies! Nākamais runātājs. Paldies, eh, priekšādātāji. Es gribētu EFDD grupas vārdā ieteikt Marko Zulu. Marek Zulo pracował z nami. E, o, obie osoby są Jā, abi e, kandidāti ir pilntiesīgi mūsu komitejas locekļi, abi strādā mūsu vidū. Ja netiks pieteiktas e, citas kandidatūras, tad domāju, ka mēs varam sākt balsošanu. Nikolson kungs. Mēs eh, sākām strādāt pie darba kārtības, bet eh, mums sākumā bija tāda neliela problēma. Mums eh, bija neliela problēma ar tulkojumu. Mēs sapratām, ka nevajadzēs balsot, bet tātad saistībā ar pirmo punktu. Vai ir iespējams, ka rītdien mēs iekļājam darba kārtībā grozījumu? Uh, Tas attiecas uz 13. punktu, tad, tad apsamainīt vietām 12. un 13. punktu. 13. punktu vajadzētu skatīt pirmo. Es runāju ar sekretariātu, sekretariāts gribēja zināt, vai citiem komitejas locekļiem nebūs iebildumu. Es vēlētos, lai mēs mainītu šos punktus. Tātad 13. punkts par to ir atbildīgs Dorfmana kungs. Mēs vēlamies eh, mainīt vietām 12. un 13. darba kārtības punktu. zgody ze strony panów. Tātad Mums ir eh, vajadzīgs eh, referenta akcepts. Vai Dormana kungs un Kalfī kungi akceptē šādu grozījumu darba kārtībā? Kalfī kungs piekrīt. Nikolson kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, vēlējos pieteikt informatīvu jautājumu. Es gribu atgriezties eh, šīs komitejas eh, um, sanāksmes sākumā. Tad, tad FDD vicepriekšēdētājs vispār ir pieļājams saskaņā ar dehonta sistēmu. Kāda ir pašreizējā kārtība? Vai tas nozīmē, ka jebkurš šīs komitejas loceklis var kļūt par vicepriekšēdētāju, vai arī mēs eh, piemērojam šo dehonta sistēmu un tādās vēsturiskajiem pirmsākumiem? Uh, Ja mm, mana atmiņa vēl darbojas labi, es zinu, ka es esmu sirms un vecs, bet, manuprāt, tolaik bija strīdi attiecībā uz kandidātiem no FDD grupas. Tos komiteja neatbalstīja. Un šķiet, ka sociāldemokrāti dabūja vēl vienu vicepriekšādātāju. Es gribētu zināt, kāda ir pašreizējā situācija. Uh, vai Dehon sistēma ir dzīva, vai tā jau ir aizgājusi mūžībā, vai mēs pie tās atgriežamies vai nē. Nu, tas ir mans jautājums. Proszę o wyjaśnienie pana Filipa. Well, thank you, Chair. This is a very... Filips to tūlīt izskaidros. Vienīgais, ko es varu pateikt, ir tas, ka starptautiskajām grupām ir vienošanās. Nezinu, vai tās attiecaucas uz dehonta sistēmu vai nē, bet eh, tas eh, attiecas tikai un vienīgi uz vienošanos starp politiskajām grupām. Ja runa par reglamentu, tad mm, pats svarīgākais ir tas, kas notiek vēlēšanu dienā. Tagad mums ir paredzētas vēlēšanas. Es pēc definīcijas nevaru pateikt, kādas būs uh, Mm, kāds būs šo vēlēšanu iznākums, bet, eh, protams, ka procedūra ir jāievēro. Es nevaru komentēt, kāds būs eh, vēlēšanu rezultāts, un tāpat arī es nevaru komentēt eh, visas politiskās vienošanās, kas iespējams ir tikušas panāktas pirms balsojuma. Jā. Rodas kungs. Ja runa par vienošanos ar politiskajām grupām, es gribētu pieminēt, ka ALDE grupā mēs neuzskatām, ka šāda vienošanās eh, ir spēkā. Tas bija acīm redzami tad, kad mēs ievēlējām uh, eh, parlamentā vicepriekšādātāju plenārsēdē. Vicepriekšādātājai vajadzēja būt no Aldes, Gezīne, Meisnere, bet vairākums parlamentā nobalsoja pār, un tad ļoti liels vairākums nobalsoja pār FDD kandidātu. Tātad šādas vienošanās nav. Un mums ir tieši tāds pats jautājums kā Nikolson kungam. Tieši tāpēc mēs atturēsimies balsojumā, un to mēs darīsim ne jau tāpēc, ka mēs turētu ļaunu prātu uz kandidātiem. Mēs atturēsimies tāpēc, ka mēs neuzskatām, ka vienošanās vairs būtu spēkā. Mēs arī nezinām, vai ir pareizi izmantot dehonta sistēmu, un vai vispār šāda vienošanās ir. Tātad vēlējos, lai jūs zinātu, kāds ir pamatojums tam, ka mēs atturēsimies balsojumā. Labi, ņemšu to vērā. Flanagan kungs. Mans ieteikums būtu šāds. Mums eh, vajadzētu paskatīties, ko nozīmē vārds sociālisms. Tas nozīmē taisnīga daļa. Un, eh, ja tas būtu taisnīgi, tad eh, sociāldemokrātiem vajadzētu atdot šo savu vietu kādai mazākai grupai, jo vairs nav runa par taisnīgu sadalījumu sociālismu izpratnē. Liels paldies par šo ļoti vērtīgo piezīmi. Nehonta princips, protams, ir jāapstiprina ar balsojumu. Un tāpēc arī sāksim balsošanu. Varbūt vispirms mums vajadzētu pārbaudīt, vai politiskajās grupās ir pārstāvēts vajadzīgais deputātu skaits. Dilēja kundze pārstāv kādu kolēģi, arī Bogovičs kungs um, ir pilnvarots pārstāvēt kādu kolēģi un tā tālāk. Politiskajām grupām, protams, ir jāpārbauda savā starpā, vai uh, klāt neesošie pilntiesīgie deputāti kaut kādā veidā ir pārstāvēti un vai balsājums līdz ar to var notikt. Tātad mums ir divi kandidāti kandidatūras ir eh, apstiprinātas. Tātad eh, Zaunas kundze un eh, Žalokungs. Un varbūt mēs varētu tad vienoties, ka par Zaunu mēs balsojam ar zaļo, taustiņu, un žolokungs ir sarkanais taustiņš, un tad, protams, mēs varam vienmēr arī atturēties. Procedūrā? Vai viss skaidrs? Sorry, like the, the... Es atvainojos. Es gribēju norādīt, ka tulki netulko gan ātri. Šī ir ļoti sensitīva procedūra, un ir ārkārtīgi svarīgi, lai katrs vārds tiktu pārtulkots, jo pretējā gadījumā pazudīs vairāk elementi. Es atvainojos. Okay, pan poseł Dessy, tak? Jā, ja, vielen Dank, Herr Vorsitz. Jā, paldies priekšādātāji, Desa kungs. Es vēlējos no savas politiskās grupas puses teikt, ka mēs piekrītam sociāldemokrātu kandidātei. Chcę powtórzyć. Osoby, które. Es tātad vēlreiz atkārtošu. Tie, kas vēlas balsot par Žaunas kundzi, spiež zaļo taustiņu, un tie, kas atbalsta Čolo kungu, spiež sarkano taustiņu. Vai viss ir skaidrs? Es vēlreiz gribētu aicināt, lai koordinatori politiskajās grupās pārliecinās, kas balso klāt nēsošo deputātu vārdā, tātad kas ir aizvietotāji. Tas viss ir izdarīts labi.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 dopóki nie ogłosi. Vēl var balsot. Nē, esmu vēl slēdzis balsojumu. Vai visi nobalsojuši? Sociāldemokrātu grupā viena ir par daudz. Labi, tagad viss ir kārtībā. Labi, viss kārtībā. Š, tagad viss ir kārtībā. Tas nozīmē, ka visas balsis ir nodotas. Beidzam balsot. Lūdzu, parādiet rezultātus. Apsveicām. Žonas kundzei. Žonas kundze ir kļuvusi par uh, jauno vicepriekšēdētāju mūsu komitejā. Lūdzu, nāciet uzreiz apsēsties pie mūsu galda.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 Došu uzreiz vārdu Esterei Garcijai. Šodien ir paredzēts balsojums par jūsu ziņojumu. Tātad te ir runa par uh, aitu un kazu uh, nozares pašreizēju stāvokli un turpmākajām perspektīvām. Es domāju, ka viņa mums arī vislabāk varēs izskaidrot grozījumus un arī pašu ziņojumu lūdzu. Lielas paldies! Vispirms es visiem vēlētos norādīt, ka te ir runa par ļoti sensitīvu nozari. Pēdējos gadu desmitos šajā nozarē ir bijis ļoti daudz zaudējumu, un mūsu komitejā pastāv vienprātība par to, ka visas, mm, š, visi šie jautājumi ir pelnījuši mūsu uzmanību. Uh, ir bijis daudz pašinstīvas ziņojumu, un tas nozīmē, ka politiskās grupas pievērš uzmanību šim jautājumam. Es vēlētos pateikties ēnu referentiem, arī um, politisko grupu līdzstrādniekiem. Liels paldies arī parlamenta sekretariātam. Liels paldies visiem par sadarbību un par ieguldījumu šī ziņojuma gatavošanā. Ir sagatavototi daudzi kompromisa grozījumi par šo ziņojumu, par tā punktiem un arī par apsvērumiem. Mēs eh, ceram, ka balsojums līdz ar to būs vienkāršāks nekā mums sākumā šķita. 18. kompromiss te ir runa par normatīvo tekstu kā tādu, un šeit ir arī septiņi kompromisa grozījumi par apsvērumiem. Tas nozīmē, ka mēs esam patiešām ieguldījuši daudz darba, lai šis balsojums varētu notikt bez liekas kavēšanās. Es ceru, ka balsojumā nebūs nekādu problēmu. Mēs esam mēģinājuši atrisināt eh, visas problēmas, kas sākumā šeit parādījās. Man ir patiešām žēl, kā šis balsojums bija pieejams tikai vakar. Mēs eh, varam balsot eh, par 15, 16 un 17 kompromisu grozījumu kopā. Uh, Šeit mums visiem ir vienāds viedoklis. Nekas cits man nav piebilstams, cerams, ka balsojums notiks mm, gludi. Kā jau es minēju, šis temats visiem ir ļoti nozīmīgs, jo īpaši arī Tirzniecības komiteja mūs atbalstīja, jo arī viņiem tas šķiet nozīmīgi. Lielas paldies! Labi, tad ķersimies klāt balsojumam. Ja jums ir vajadzīga kāda palīdzība, tad lūdzu norādiet. Pirmais grozījums par. Pret. Atturas pieņemts. Otrais par. Pret. Noraidīts. Trešais par. Pret. Noraidīts. Ceturtais par. Pieņemts. Piektais par. Pieņemts. Sestais par pret. Pārbaudīsim. Sāksim balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar divu balsu vairākumu. Septiņi par. Pret noraidīts. 8 par, pret, noraidīts. 9 par, pieņemts. Pirmais kompromiss. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Kompromiss ir pieņemts. 148 par. Pieņemts. 284 par. Pieņemts. Otrais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot.

Pārbaudīsim 150. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trīsimt divdesmit divi par. Pieņemts. Trīsimt sešdesmit pieci par. Pieņemts. Simt 50 par, pret, noraidīts. 154 par, pret, noraidīts. 155 par, pret, noraidīts. 156 par, pret, noraidīts. 157 par, pret, noraidīts. 158 par, pret, noraidīts. 160 par, pret, noraidīts. 161 par, pret, noraidīts. Pārbaudīsim 161. 161. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies. Trešais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 381. Nekovs. Par. Pieņemts.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 Beidzam balsot. Norādīts. 177 par, pret, norādīts. Pārbaudīsim. Labi. Sākam balsot. Beidzam balsot. noraidīts. 178 par, pret, noraidīts. 179 par, pieņemts. 180 par, pieņemts. Ceturtais kompromiss. Sākam balsot. Sākam balsot par ceturto kompromisu. Beidzam balsot. Pieņemts. 195. Dantāns par. Pieņemts. 198. par. Pieņemts. 202. par. Pieņemts. 204. 204. par pret, norādīts. 207. par, pieņemts. 5. kompromiss, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 216. par. Pieņemts. 358. par. Pieņemts. 194. par. Pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Simtdeviņdesmit četri. Beidzam balsot. Noraidīts. 219 saka priekšsēdētājs par, pret, noraidīts. 218 par, pret, noraidīts. 386 par, pieņemts. 220 par, pret, noraidīts. Sestais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 229. Eh, par. Pieņemts. 230 par. Pret. Noraidīts. 236 par, pret, noraidīts. 238. Pārbaudīsim 236. Divsimt trīsdesmit astoņi. Beidzam balsot. Noraidīts. Divsimt trīsdesmit astoņi. Par, pret, Pārbaudīsim 238. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar divu balsu vairākumu. 207, 370 pieņemts, 385 par pieņemts, 7. kompromiss sākam balsot. Paldies! Beidzam balsot. Pieņemts. 248 par. Pieņemts. 252 par. Pret. Pārbaudīsim. Es nezinu, kā tieši Andriju kungs cēla roku pārbaudam 248. Beidzam balsot. Noraidīts. 253 par. Pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar viens balss vairākumu. 256 par pieņemts. Divi septiņi četri par pieņemts. Astotais kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Kompromiss ir pieņemts. 264. par. Pieņemts. 265 par. Pieņemts. 267. 267 par. Pieņemts. 275 par. Pieņemts. Devītais kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 285 par, pret, norādīts. Desmitais kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 294 par, pieņemts. 11. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trīsimt astoņdesmit. Bovē. Par? Pret? Noraidīts. 383 par pret. Nu, pārbaudīsim 383. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 12. kompromiss. Sākam balsot. Sākam balsot par 12. kompromisu. Beidzam balsot. Pieņemts. 305. No Ehlstara vēla par, pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 306 par. Pieņemts. 308 par. Pieņemts. 309 par. Pieņemts. 13. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 2352 no Ihla par, pret, norādīts. 14. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. 15., 16. un 17. kompromiss blokā. Sākam balsot. Tie ir trīs kompromisa grozījumi. Beidzam balsot. Trīsimt septiņdesmit viens. Zullo par pieņemts. Astoņpadsmitais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 320 par pieņemts. 325 par. Trīsimts divdesmitais tika pieņemts, vai mums tas vēlreiz jāpārbauda? Labi. Pārbaudam 320. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 325, kurš par pieņemts. 249 par pret. 249 pārbaudam. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar vienu balsi tā tad tiešām bija jāpārbauda. 251 par. 215 par. Pieņemts. 382 par. Pieņemts. 19. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Un tagad tālāk, 330. Šraieris kundze par. Pieņemts. 375 par. Pieņemts. 376 par. Pret. Pieņemts, bet pārbaudīsim. 376. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam. 219 par, pret, noraidīts. 250 par, pieņemts. 372 pieņemts. Pret, noraidīts. 373 par, pieņemts. 254 par, pret, noraidīts. Norādīts. 255 par. Pret. Sāksim balsot. Pārbaudīsim. Beidzam balsot. Apsveicam Noihlas kundzi un Terabēlas kungu. Un tagad tālāk. Pirmais kompromiss. Sākam balsot. Kurš par? Par. Paldies. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. Nekovs par, pieņemts 16 par, pieņemts 17 par, pieņemts 18 par, pret. Pārbaudīsim. 18. Beidzam balsot. Noraidīts.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 Beidzam balsot. Apsveicam. Otrais kompromiss. Sākam balsot. Otrais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 25 par, pret, norādīts 26 par. Vai mums ir jāpārbauda 25? Nē, 26 par, pret, norādīts 27 par, pret. Pārbaudīsim 27. Beidzam balsot. Norādīts. 28 par, pret, norādīts. Trešais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un tagad 39 par, pret, norādīts. 41 par, pieņemts. Ceturtais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 49. pieņemts. 51. par pieņemts. Piektais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 53 par pieņemts. 54 par pieņemts. 55 par pieņemts. 56 par pieņemts. 57 par pieņemts. 58 par, pret, pārbaudīsim. 58. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 59. par pret noraidīts. 60. par pret noraidīts. 61. par pret noraidīts. 62. par pret noraidīts. 63. par pret pārbaudīsim 63. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 64. par. Pieņemts. 66. par. Pieņemts. 67. par. Pret. Pārbaudīsim. Pārbaudam 67. Sākam balsot. Sākam balsot, beidzam balsot. Norādīts. 68 par, pieņemts. 69 par, pieņemts. 70 par, pret, norādīts. 71 par, pret, pieņemts. 72 par, pieņemts. 73 par, pieņemts pieņemts 74. par, pieņemts 75. par, pieņemts 76. par, pret, norādīts 77. par, pret, norādīts. Noraidīt 78. par, pieņemts 79. par, pret, pārbaudīsim, pārbaudam 79. Beidzam balsot. Pieņemts. 80. par. Tāds pats vairākums pieņemts. Sestais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 92. par pret norādīts. 93. par pret norādīts. 94. par nu, norādīts. 95. par pieņemts. 96. par pieņemts. 98. par pieņemts. 99. par pret norādīts. Noraidīts. Simtais par pret noraidīts. Simt pirmais par pret. Pārbaudīsim simt pirmo, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 102. par, pret, norēdīts. 103. par, pret. Pārbaudīsim 103. Sākam balsot. Sākam balsot par 103. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam. 105. par Pieņemts. Septītais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tagad tālāk 110. Par. Pret. Pieņemts. Bet mums ir jāpārbauda 110. Beidzam balsot. Pieņemts. 111 par. Pieņemts. 112 par. Pret. Es nezinu, kā balso Andrija kungs. Pārbaudīsim. Vispirms es paskatīšos uz koordinatoriem. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad 113. Eh, Tāpat arī 114, 115, 116. Par. Pret. Pieņemts. Jāpārbauda. Ja Labi. Mēs gaidām vēl Jāru kungu. Varbūt viņa balss būs izšķirošā. Beidzam balsot. Pieņemts. 117 par, pret, pārbaudīsim. 117. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 118. Par. Pret. Pieņemts. 122. Nekaus. Pieņemts. 124 par, pret. Pārbaudīsim. Pārbaudām 124. Beidzam balsot. Norādīts. 125 par pieņemts. 126 par pieņemts. 128 par pieņemts. Un eh, tagad mēs balsosim par eh, visu tekstu kopā ar grozījumiem. Sākam balsot. Balsojam par normatīvo rezolūciju ar grozījumiem. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam. Dod vārdu referentei. Jā, es vēlētos visiem pateikties par sniegto atbalstu. Liels paldies eh, arī no sektora puses. Es domāju, tas ir pats galvenais. Un nu, es ceru, ka plenāra sesijā izdosies atrast vairākumu atbalstu, un šis dokuments varēs bez grūtībām virzīties uz priekšu. Liels paldies! Un Apsveicu visus! sprawozdanie e, sektoru warty rozwoju. Oba sektori varte rozwoju. Labi. Tā noteikti ir visiem mums ļoti nozīmīga nozara. Vēlreiz jāspaldies referentē.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 mamy bardzo interesujący punkt. Zazielenie. Jā. Mums ir e, paredzēts e, runāt par ļoti interesantu lietu par zaļināšanu. Mēs e, runāsim par pārmaiņām šajā jomā, par reformu, kuru mēs pašlaik veicam. Runāsim par to, kas notiks pēc 2020. gada, Pie mums tāpēc ir ieradies Eiropas revīzijas palātas loceklis Samo Hereps. Viņš mums šodien stāstīs par zaļināšanu. Šī ir pirmā reize, kad mēs izvērtējam reformas īstenošanu. Es domāju, ka mums visiem šis temats šķiet ārkārtīgi interesants. Zaļa, zaļināšanas maksājumi ir eh, jauna veida tiešma, tiešmaksājumi. Tie tika ieviesti ar iepriekšējo reformu, un pirmos maksājumus eh, lauksaimnieki saņēma 2016. gadā. Šīs sistēmas mērķis ir novērst negatīvos rezultātus, ko rāda dažāda lauksaimniecības prakse, jo īpaši intensīva lauksaimniecība. Un uh, tas savukārt var slikti ietekmēt vidi. Hereba kungs mums tūlīt uh, stāstīs par uh, šo reformu. Vēlējos vēlreiz norādīt, ka mani šis jautājums patiešām interesē, jo Šis ir visādā ziņā pretrunīgs jautājums, un tāpēc mani patiešām interesē tas, kas viņam ir sakāms par šo tēmu. Deisa kungs un Dekastro kungs ir veikuši daudz uzlabojumus omnibus regulā attiecībā uz šo tēmatu, taču Revīzijas palātas informācija mums eh, noteikti palīdzēs pieņemt lēmumus nākotnē. Thank you, Chair. Paldies priekšsēdētāji, godietie komitejas locekļi. Liels paldies par iespēju iepazīstināt ar galvenajiem secinājumiem uh, Tematā par zaļināšanu sarežģītāk ienākuma atbalsta schēma, kas vēl nav efektīva vidus aizsardzības ziņām. Zaļināšana tika iesviesta ar 2013. gada KLP reformu. Tas uh, izpaudās kā jauns tiešais maksājums, un tas tika izstrādāts uh, kā mehānisms, lai apbalvotu lauksaimniekus par uh, sabiedriski derīgām precēm un arī, uh, lai palīdzētu viņiem ievērot krimata pār uh, prasības. Uh, Eiropas Savienība tērē 12 miljārdus eiro gadā, 30% tiešajos KLP maksājumos un 8% eh, no visais budžeta tas ir. Un 2016. Eh, gada finanšu gadā lauksaimnieki saņēma pirmos zaļos mm, maksājumus eh, pieteikumiem, kas tika iesniegta gadu iepriekš. Mūsu galvenie secinājumi revīzijas rezultātā ir, ka zaļināšana šobrīd tiek īstenota lai varētu uzlabot KLP klimata un vides sniegumu. Zaļināšanas prasības pārsvarā ir prasīgas un arī, bet ne tik ļoti, un atbilst arī ikdienas praksēm. 65% no lauksaimniekiem var izmantot zaļos eh, maksājumus mm, bez kādas zaļināšanas pienākuma, un tā rezultātā zaļināšana noved pie pozitīvām pārmaiņām lauksaimniecībām, Nu, tas izpaužās ēs augsnē. Komisija mm, rezult, kā rezultātu indikātoru izmanto 73 vai 77% no lauksaimniecības zemes, kur ir vismaz viens zaļināšanas pienākums. Pat, ja bija pra, jāizmanto mm, diversifikācijas prasība, tikai vienā, mm, tātad 100 hektāri, eh, tika minēti šajā gadījumā. Viss eh, zemes apmērs balstās uz šo indikātoru, pat ja nebija reālas izmaiņas lauksaimniecības praksē, jo lauksaimnieks jau izmantoja zaļināšanas praksi pirms tās ieviešanas, un šis indikators nemainās pat, ja pienākumi zaļināšanā tiktu būtikti mainīti, ja, piemēram, FAP tvertu vairāk procentu, un tāpēc mēs šo indikātoru noteicām, lai tam būtu ierobežojošāka mm, ietekme, lai būtu kaut kāda indikātora zaļināšanā. Mēs secinājām, ka komisija nav nospraudusi specifiskus mērķus, mm, ko tad sagaidīt attiecībā uz klimatu, klimata un vīdes uh, ietekme var tikt saistīta ar Eiropas Savienības stratēģiju attiecībā uz augsnes aizsardzību un tās kvalitāti. ES 2020 eh, enerģētikas pakotni un arī 2030 enerģētikas satvaru. Eh, tāpat arī zaļajām šīm eh, siltumnīca efektu gāzēm. Bet bez konkrētiem mērķiem KLP nevar nonākt pie visaptvarošas uh, pieejas šajās stratēģijās. Diskusijām par zaļināšanu nevajadzētu koncentrēties tikai par to, vai zaļināšana plānota, lai uzlabotu attieksmi pret uh, vīdi. Bet, ja mēs paraugāmies kaut uz vienu no indikatoriem, piemēram, uh, lauksaimniecības uh, noslogojuma indeksu, tad ir redzamas izmaiņas. Bet jautājums nav par to, vai, bet gan cik lielā mērā mums būtu jāuzlabo KLP pozitīvā ietekme uz vidi, un tāpēc mums būtu jā uh, pielāgo pamat scenāriju dati. Zaļināšanu ne veido tikai politika. Šis uh, maksājumi ir 18 eiro uz hektāru, un Eiropas komisija savā ietekmes novērtējumā bija aplēsusi, ka vidējā maksa, lai piemērotu zaļināšanas pasākumus, nepā, ne, nepārsniegs 30 eiro. Tomēr GRC mm, pētījums rāda mazākā 10%, vairākā 50% un vairākā 100% saņem 2% mm, lauksaimnieku zaļie. Mm, maksājumi ir uh, šī ienākuma papildināšanas schēma. Šī diversifikācija kultūrās nevar pilnībā sniegt šos iegūmus attiecībā uz augsaku. Un tas saistās arī ar šīm zemēm, kas nav Natūra 2020 ietverts ir ļoti svarīgi, lai būtu pietiekams prasības par pārvaldību un to, kā EFA ietekmē bioloģisko daudzveidību. Zaļināšana ir ļoti mm, sarežģīta sistēma KLP, un tas nemaz nepamato to, kādus rezultātus varētu sniegt zaļošana. Šie rezultāti pārklājas ar zaļināšanu un citiem vides uh, instrumentiem, kas paredzēti KLP, to starp labu lauksaimniecības un vidas nosacījumu ievērošanu. Vienīgā būtiskā atšķirība no mm, šķērs atbilstības ir tas, ka šīs um, mm, soda par pārkāpumiem būs lielāka. Un dalība valsts neizmantoja elastību, īstenojot zaļināšanu, jo īpaši attiecībā uz EFA veidu izvēli. Un, videi uh, svarīgām zaļajām zonām, bet valstis drīzāk centās īstenot zaļināšanu tā, lai samazinātu pēc iespējas vairāk savu šo slogu. Un balstoties uz šiem atklājumiem, mēs nākam klajā ar šādām rekomendācijām. Nākamai KLP reformai komisijai vajadzētu izveidot atbilstošu mm, politiku attiecībā uz KLP ieguldījumu vides uh, situācijas uzlabojumā un jāsako principiem, eh, saskaņā ar kuriem KLP ir pieejams eh, lauksaimniekiem tikai tad, ja viņi ievēro noteiktus vides principus, to starp zaļināšanas specifiskas. Klimata vajadzības var izsināt ar spēcīgākām rīcībām, apbalvojot eh, lauksaimniekus par prasību pārsniegšanu, un dalību valstīm vajadzētu prasīt pirms īstenošanas uh, un parādīt, ka viņa izvēlētās izvēles ir efektīvas attiecībā uz politikas mērķu sasniegšanu. Noslēgšu ar neformālu novērtējumu, ka pēdējā omnibus izmaiņu rezultātā ir uzlabojumi, tāpēc mēs tos atzinīgi vērtējam, bet eh, galvenās problēmas saistībā ar vienkāršošanu un labāku zaļināšanas sniegumu būtu jāatrisina nākamajā daudz gadu finanšu schēmām. Paldies par uzmanību un ar prieku atbildēšu uz jautājumiem. Dziękujemy za prezentację, bardzo zwięzłą, konkretną. Paldies par prezentāciju, kas bija ļoti visaptvaroša. Rans Garcijas kundze pirmkārt, paldies. Priekšsēdētāji, es vēlētos pateikties Jerba kungam no revīzijas palāca. Paldies, kas esat kopā ar mums. Ir lietas, kas mani pārsteidza jūsu uh, prezentācijām 71% no lauksaimnieku neveic zaļināšanu. KLP sadalīšana pa pīlāriem ir visvairāk kritizētā lieta. Tas tiek kritizēts, jo lielās lauksaimniecības saņem lielu daļu finansējumu. Tad, nu, 75% zemju tiek zaļinātas, varbūt to vajadzētu akcentēt, nevis to, cik cilvēku gūst labumu no šīs zaļināšanas. 75% ir svarīgs skaitlis. Un tad jūs sakāt, ka ļoti svarīga ir šī zaļināšanas loma. Manuprāt, tas ir ļoti pozitīvi, jo zaļināšanas loma ir nepieļaut pārāk intensīvu lauksaimniecības zemju izmantošanu. Nu, mēs eh, gan cenšamies uzlabot eh, ražīgumu zemē, un tad nu, šī zaļināšana mm, nav nemaz tik eh, izplatīta. Vajadzētu tad nu uzsvērt to, cik vērtīga tā ir. Šie zaļie maksājumi tik daudz naudas nemaz nemaksāja. Nu, jūs savā ziņojumā nedaudz pievērsieties skaitļiem, bet šī tēriņi saistās arī ar zaļināšanas uzlabojumiem. Bet, nu, ir ļoti pozitīvi, ka bija tikai viens procents, kas parādījās, un tad jūsu dokumentā jūs norādāt, ka visiem atbalstiem, nu, ka tas būtu jāsaist ar kritēriju izpildu. Manuprāt, tad Eiropas lauksaimnieki zaudētu savu konkurētspēju, un viņi konkurētu tādā kontekstā, ka ir vienošanās ar trešajām valstīm, un tad šie konkurences nosacījumi nav tādi paši. Konkurētspēja mazinās. Tad runājot par nākamo KLP, es domāju, ka vajadzētu pielāgot Eiropas lauksaimniecību vides izaicinājumiem, kas ir gan Eiropas Savienībā, gan pasaulē. Bet es uzskatu, ka šīs prasības, kas eh, ir paredzētas, nu, tur ir jāņem vērā uh, dažādo Eiropas Savienības reģionu specifiku. Ir jāņem vērā arī šī kultūra augi, vai tie ir ilgadīgie, tad nu, tos varētu atbrīvot no šīs prasības eh, acīm redzam iemeslu dēļ, un tāpat arī līdz nosacījumu ieviešanā, kas tika ieviest iepriekšējā KLP, mēs nevēlamies vēlreiz pārdzīvot eh, to, kas notika jau iepriekš par šīm uh, Uh, ilggadīgajām ganībām. Tas mums daudz ko prasīja, mums bija jāpiekoriģē omnibus, un tad, nu, tiešām ir jāveic šī adaptācija atbilstoši. Uh, Lielas paldies par prezentāciju. Es eh, domāju, ka jūs eh, ļoti labi arī parādījāt eh, to, no kā mēs visu laiku baidījāmies. Tad, tad mēs redzam, ka šī zaļināšana īstenībā neko nedod videi. Mani vienmēr pārsteidz tas, eh, kad eh, komisija nāca klajā ar saviem skaitļiem, un tur tika norādīts, ka 75% no teritorijas eh, tiek zaļinātas, un komisija tad mēģināja skaidrot, ko viņi ir panākuši un ko viņi nav panākuši. Viņi norādīja, ka maksājumiem nav bijis nekāda labuma videi, Uzskatu, ka tad mums arī vajadzētu sākt eh, aizdomāties. Varbūt eh, veicot nākamo lauksaimniecības reformu, mums eh, vajadzētu šos rezultātus vairāk piesaistīt vides uzlabošanai. Lauksaimniekiem ir vajadzīgi stimuli, un to mm, vajadzētu varbūt piesaistīt uh, vides aizsardzībai. Uzskatu, ka nākamajās lauksaimniecības reformās mums vajadzētu pieprasīt šādus rezultātus attiecībā uz vidi no lauksaimniekiem, un tad tos arī vai tiecīgi vajadzētu apmaksāt. Es, protams, saprotu, ka visi ir ļoti daudz strādājuši pie eh, komisāra priekšlikumiem. Mēs esam mēģinājuši to visu uzlabot un padarīt eh, daudz eh, veiksmīgāku. Jūs teicāt, ka ir izmantots elastīgums, lai samazinātu standartus. Tieši to mēs arī redzam dalībvalstīs. Zaļināšanas standārti ir ļoti vāji, un tam, diemžēl, nav nekādas efektivitātes. Komisārs tagad saka, ka mēs gribam tikt vaļā no zaļināšanas. Un īstenībā viņa argumenti šeit ir nevis sliktie rezultāti vidas aizsardzībā, bet gan tas, ka tas viss ir ļoti birokrātiski. Mums vajadzētu vairāk padomāt par vīdi. Mums vajadzētu kolēģiem skaidri norādīt, mm, mm, kā šos maksājumus vajadzētu novirzīt. Mums mm, vajadzētu panākt, lai vairāk naudas tiktu izmaksāts tieši tādai lauksaimniecībai, kas aizsargā vidi. Mums vajadzētu piesaistīt naudu pasākumiem, nevis hektāriem un izmaksāt tos pirmajā pīlārā. Mums ir vajadzīgs pamatojums, un šis pamatojums ir uzlabot vidī. Liels paldies par uh, ziņojumu. Jūs ļoti skaidri parādījāt, kas ir noticis šī gada laikā. Es domāju, ka jūs uh, noteikti necerat, ka tuvākā gada laikā uh, kaut kas mainīsies. Tika pieminēta arī omnibusa regula. Alberts, es noteikti gribēs par to runāt. Es eh, domāju, ka mēs ar omnibusu nesam šeit mēģinājuši mm, aizsargāt vidi. Diemžēl šo iespēju nesam izmantojuši. Mums ir noteikti kaut kas jādara, un tas ir jādara pavisam ātri. Šis ziņojums eh, neko labu par pēdējo lauksaimniecības reformu nerunā, un mums vajadzētu padomāt, kā to uzlabot. Paldies! Posūdzinā nav. No. Denano kungs, paldies priekšsēdētājiem. Jūs uh, savā ziņojumā uzsverat to, ka kultūru diversifikācijas pasākumi nesniedz apmierinošus rezultātus un uh, krietni vien mazāk efektivitāti augsakai, un uh, tieši augsaka palīdz gūt labākus rezultātus, lai uh, novērstu patogēno elementu mm, uh, izplatību. Un 32. lapusē jūs sakāt, ka komisija ir atzinusi to, ka pākšaugu izmantošana, diversifikācija varētu uzlabot rezultātus, bet ka tas netiek mm, izvēlēts kā uh, šis uh, pasākums, ko izmantot, jo tas neatbilst uh, starptautiskajām praksībām. Un ka mm, beigu beigās mums nevajadzētu atteikties no ambiciozas un konsek un um, atbilstīgas stratēģijas. Un, uh, jāizmanto arī šīs kultūras, kas piesaista skābekli, ko, slāpekli, ko tad jūs vēlētos ieteikt saistībā ar šīm, mm, eh, ši, šo situāciju attiecībā uz nākamo KLP zaļināšanu, mm, pat ja būtu nepieciešams tad nu veikt kontroli. Jūs teicāt, ka komisijas eh, sākotnējie zaļināšanas priekšlikumi bija krietni ambiciozāk nekā uh, Eh, noslēgumā dalību valstu ietekmes dēļ, un beigu beigās šie pasākumi, kas ir 30% no eh, tiešiem maksājumiem, negūst gaidītos pasākumus. Dalību valstīm jau ir pietiekami daudz manevru iespējas par to, kā izvēlēties šos ekoloģiski nozīmīgās platības un jaunā elastība, ko izziņoja komisija, beigu beigās tikai vājina zaļināšanas procedūras. Merci. Mitchell. Ganz herzlichen Dank, ich möchte mich gleich anschließen. Lielas paldies. Es eh, varu te tikai vienīgi pievienoties. Vai jūs eh, nesat eh, nobežījies, ka tas viss varētu kļūt vēl ļaunāk? Bet, protams, vispirms es gribētu jums pateikties par šiem atklātajiem vārdiem. Visi, kas ir iedzinājušies šajā tematā, īsnībā jau zināja to, ko jūs teiksiet. Jūs neko jaunu nepateicāt, bet jūs izteicāties ļoti skaidri par to liels paldies. Un jūs eh, skatījāties uz to visu arī no budžeta plānotāja viedokļa. Es domāju, ka mums ir jānodrošina, lai nodokļu maksātāja nauda tiktu uh, godīgi izmantota. Jūs arī teicāt, ka uh, nauda. Uh, tiek atņemta lauksaimniekiem bez jebkāda sloga. Uh, lauksaimnieki var turpināt šo naudu izmantot. Un nav, netiek uznik, uzlikti nekādi pienākumi, lai tiktu veikti vidas aizsardzības pasākumi. Tas nozīmē, ka nauda tiek izdalīta bez jebkāda labuma vidē. Un tā ir šī rūktā patiesība. Mēs redzam, ka šī uh, nauda tiek atdota, ar to nekas netiek paveikts, un uh, savukārt tajās jomās, kur šī nauda ir vajadzīga, šīs naudas trūkst. Tas nozīmē, ka tas ir dubultas zaudējums. Mums uh, vajadzētu noteikti panākt uzlabojumus vidas aizsardzības jomā. Es gribētu, lai jūs mūs atbalstītu, turpināt strādāt. Uh, nodokļu maksātāju naudu var izmantot Eiropā tikai tad, ja tā kaut ko dod kopējam labumam. Un uh, vides standārti, vides likumi ir jāuzlabo. Nedrīkst būt tā, ka mēs visi uh, mm, tos uh, vienkārši ignorētu. Naudu var piešķirt tikai tad, ja likumi tiek ievēroti. Tā ir absolūti sarkanā līnija. Un mums vajadzētu panākt, lai mm, Eiropas Savienībā uzlaboja situācija attiecībā uz biodaudzveidību un tā tālāk. Es eh, gribētu jūs aicināt arī turpmāk izteikties tikpat skaidri. Lauk, eh, iedzīvotājiem, pilsoņiem gan lauksainicības jomā, gan arī citās jomās mm, ir vajadzīgs, lai par Eiropas naudu kaut kas tiktu panākts, un ja tas netiek izdarīts, tad eh, šeit ir vajadzīgi skaidrojumi. Mums ir vajadzīgi arī skaidrojumi, kāpēc Eiropas lauksaimnieki saņem naudu no Eiropas, un uh, Šis skaidrojums ir ārkārtīgi būtisks, jo savādāk um, naids un dusmas pret Eiropu kļūs vēl lielāki. Kāpēc daži var saņemt naudu un citi savukārt nē? Citās iedzīvotāju grupās arī mm, pastāv šāda neapmierinātība, un tieši tāpēc mums ir jāiestājas par uh, stabilizāciju. Tieši maksājumi īstenībā absolūti nesasniedz mērķi. Tieši tāpēc mums vajadzētu noteikt skaidrus mērķus, vajadzētu nodrošināt, lai nākamā reforma būtu veiksmīgāka. Mēs iepriekš jau zinājām, kādi ir šie rezultāti, bet eh, varbūt ir komiteja arī kādi, kas eh, tikai no jums to uzzināja. Oui, merci, Vozona kungs, paldies priekšsēdētāji, paldies Jereba kungam par lielisko ziņojumu. Revīzijas Eh, palāta nesen tieši ļoti asi kritizēja zaļināšanas politiku, jo pasākumi tikai radīja ierobežojumus lauksaimniekiem, turklāt arī ietekme uz vidi bija ļoti ierobežota. Tikai 5% no lauksaimniecības zemes uh, bija ar pozitīvu efektu, tas nav daudz, un tāpat vairums lauksaimnieku nav mainījuši savu praksi. Uh, tikai lai saņemtu šos zaļos maksājumus, vai tad to vajadzētu redzēt kā pierādījumu tam, ka lauksaimniecības prakses nav nemaz tik antiekoloģiskas. Es domāju, ka sistēma ir jāreformē tieši tāpat kā KLP, un nav jāupurē šie lauksaimnieki, kuri, kuri nesaņem maksājumus. Un tad, nu, es domāju, vai lauksaimnieki beigos, beig, beigās varēs pastāstīt par savām reālajām gaidām attiecībā uz šo za, zaļināšanas politiku un cik lielā vērā ir ņemtas viņu vajadzības. Dantēna kungs. Paldies priekšsādātājiem. Esmu visai pārsteigts par eh, ziņojumu un tā saturu. Es meklēju, bet bez panākumiem, kurā datumā, kad, kurā laikā šī ziņojums tika izstrādāts, kur periodā tas atratiec vides aizsardzības jomā, mēs visi zinām, ka laiks no mm, kura mēs varam rīkoties un redzēt eh, rezultātus, ir atkarīgs no Mm, rīcības veida. Diversifikācijas jomā vajag 4-5 gadus un floras mm, attiecībā, kad flora tiek mainīta mm, šajos zālaugos un vairums dalību valstu izmantoja šo pasākumu piemērošanu tikai 2015. gadā. Un lauk lauksaimnieki attīsta pakāpeniski savu darbību. Ja ziņojums attiecas uz 2016. gadu, tad tas būs otrais gads, kad KLP tika ieviesta 5% no zemēm, kas ir mainījuši savu statusu, piemērojot um, rīcību, kas vairāk atbilst resursu aizsardzībai, tas ir to jau varētu uzskatīt par būtisku soli uz priekšu 5% Eiropas augšņu, un tas tomēr ir liels daudzums. Un es pie, piekrītu revizijas palātai par mērķu noteikšanu. Es uzskatu, ka patiešām, ja mums būtu skaidrība reformā par eh, sasniedzamajiem mērķiem, tad uh, Mm, būtu labi, jo ir ļoti grūti pāriet no skaistām runām pie konkrētiem darbiem. Jo nu arī tehniskajos pētījumos ir jautājumi par to, kas būtu atbilstošie pasākumi, kas jāpiemēro, lai oglekli saglabātu augsnē, lai aizsargātu augsnes, lai labotu lauks saimniecības ietekmi uz vidi un saskaņā ar manā rīcībā esošo informāciju vairāmā valstu šo metožu plašāka izplatība un ieviešana vēl nav tik populāra? Un kāda veida arī zināšanas mēs pārceļam lauksaimniekiem, nu, to te tā iztrūkst. Un KLP beigu beigās ir galvenokārt ekonomiska politika. Tā ir politikas nozara, kas cenšas kompensēt to, ka Eiropas patērētājs nevēlas maksāt par e, šo pārtiku savu atbilstošo cēnu un lauksaimnieki kā vairums uh, pasaulē saskarās ar eh, tādu ražošanu, kuras cenas viņi nemaz nevar kontrolēt, un nu, tad viņi paļaujas uz Eiropu, lai nodrošinātu zinām ienākumu līmeni. Paldies! Tagad Dekastro. Grazie, prezidente, innanzitutto grazie. Paldies, prieksēdētāji kungs. Vispirms es vēlētos pateikties revīzijas palātai par sagatavoto ziņojumu. Tas ir apjomīgs, dziļš Un um, jūs uh, savā ziņojumā pieskraties vairākām tēmām, kas ir ļoti aktuāls arī mūsu komitejā. Un uh, ļoti augstu novērtēju arī jūsu uzslavas mūsu komitejai, mēģinot sakārtot uh, administratīvo situāciju. Un tomēr es šeit vēlētos pieminēt trīs pasākums, tā ir diversifikācija, kas ir tiešā mērā saistīta ar zaļināšanu un, protams, arī, arī dabas apstākļus, jo, piemēram, Itālijā un Zviedrijā dabas apstākļi lielā mērā atšķirās. Uh, ir jāievieš tādi ekoloģiskie pasākumi, kur ir piemērot konkrētajai valstī. Es vēlētos atgādināt to, ko mēs komitejā esam paveikuši, un tas ir saistīts ar KLP reformu. Pie tās esam strādājuši jau daudz. Mēs tā kā piedāvājām uh, sava veida izvēles sarakstu, un tad katra dalība valsts no šī saraksta var izvēlēt, izvēlēties tai vispiemērotāko. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešama pietiekama elastība, un tā ir jāiestrādā jūsu piedāvātajos pasākumos komisija diez vai vēlēsies šobrīd nākamajā reformā runāt par 27 dažādām lauksaimniecības politikām. Mēs vēlamies izveidot kopīgu vienu politiku iekšējam tirgum, vismaz ietvaru kopīgu rāmi, un tad katra eh, valsts var izvēlēties sev vispiemērotākos pasākums. Ko par to domājat jūs? Eh, paldies, priekšādātāji! Lielas paldies arī par to, ka iepazīstinājāt ar šo ziņojumu. Nu, tad, kad es lasu šo ziņojumu, es rādzu, ka saskaņā ar uh, revīzijas mm, palā, palātas eh, argumentāciju, tad Vācijā mums ir 174 tūkstoši hektāru, kas ir uh, piesaistītas pie šiem tiešmaksājumiem, un 190 uh, tūkstoši hektāru, kas saistās ar citām teritorijām. Es uh, domāju, ka mēs nevaram visu samest iekšā šeit vīdes pasākumos, jo tur jau tā pietiek dažādu pasākumu. Un tāpat arī mums vajadzētu ņemt vērā starp rezultātus. Uh, Mums, mūsu pašu uzņēmumā ir tikai 40 hektāri, un uh, tāpat arī mēs esam izmantojuši šo augstsaku, un mēs esam izmantojuši dažādus uh, um, papildu uh, uh, produktus, ko mēs varam ražot. Un tāpat arī mēs izmantojam mm, produktus biodegvielas ražošanai. Visu to jūs nesat ņēmuši vērā, un tieši tāpēc es. Uh, Neuzskatu, ka šis e, ziņojums ir e, sagatavots pietiekami prasmīgi. Jūs norādāt, ka šiem e, lauksaimniekiem vajadzētu panākt labākus rezultātus, bet es domāju, ka tas pats attiecas arī uz revīzijas palātu. Jums vajadzētu uh, iepazīties ar uh, lauksaimniecības speciālistu viedokli. Jums, diemžēl, nav šādu lauksaimniecības zināšanu. Flanagan kungs lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Es uh, uzklausīju šīs uh, atskaitas uh, priekš, tātad atskaita tika prezentēta budžeta kontrolas komitejā vakar, un jāsaka, ka gaisotne bija pilnīgi atšķirīga no šodienas. Un vai tomēr nav tā, ka mēs šajā komitejā dzīvojam absolūtā burbulī un neredzam tālāk par savu degunu? Patiesībā jau tas nemaksā daudz, 8% no kopīga Eiropas Savienības budžeta. Šobrīd eh, runājot par Eiropas budžetu kopumā, tieši Brexita gaismā un eh, par Eiropas Savienības turpmāko finansējumu, tad es domāju, diskusijas ir aktuālas par to, cik daudz no nu, budžeta līdzekļiem aizies lauksaimniecībai. Un vakar mēs jau par to runājām. Es ceru, ka mēs iestāsimies par šo budžetu un arī lauksaimniecībai atvēlēto summu, bet viegli tas nebūs. Šobrīd mēs dzīvojam situācijā, kad uzklausot mm, revīzijas palātas teikto, mēs, eh, viņi ir tā kā termometrs bet eh, termometrs vienkārši parāda to, cik ārā ir grādu, un mēs tā kā pasakam nē, bet mums nepatīk to, ko termometrs rāda, un mēs vienkārši uz to vairs neskatīsimies. Mēs kā strausi iebāžam galvas miltīs. Nodokļu maksātāji Eiropā, ne tie, kas ir ievēlēti Eiropas parlamentā, vēlētāji jau ļoti labi saprot, ka ja mēs neiestāsimies par budžetu, tad mēs piekrāpsim mūsu vēlētājus. Jūs piedāvājiet izvēles iespējas dalību valstīm. Piemēram, īrijas gadījumā bija tā, ka e, cilvēki, kuri jau saņēma milzu, maksā, milzu hektāru maksājumus, saņēma arī milzīgus e, zaļināšanas maksājumus. Arī īrijā ir lauksaimnieki, kuri saņem 300 eiro par hektāru un tādi, kur saņem 30, un tas pats attiec arī uz zaļināšanu. Es e, jau agrāk esmu izteicis bažas ka deputāti neierodas uz mūsu komitejas sanāksmi, jo šeit šķiet eh, daudz deputāti lēj krokodila asars par to, ka budžets tiek apcirpts un naudas nepietiek tam un tam, tad lūdzu ierodaties uz mūsu komitejas sēdēm un iestājieties par savām idejām un nevis tikai tukšie kuļiet tukšus salmus. Es domāju, ka tas būtu šausminoši un tās būtu Eiropas beigas, ja tiktu apcirpts KLP budžets. Ja myślę, że chyba nie Tad, nu, stały. Es uzskatu, ka ir taisnība, ka zaļināšanas gadījumā ir jādomā, kā ir jāsaglabā ienākumi lauksaimniekiem, jo īpaši, lai nodrošinātu viņu konkurēt spēju, lai varētu rīkoties. Un, ja revīzijas palāta saka to, ko saka, tad mēs pietiekami uh, nenovērtējam to, ko nozīmē šie tiešie maksājumi, jo īpaši, ja mēs ņemam vērā to, kā tie tika piemēroti zaļināšanas kontekstā un ka viņu funkcija bija papildināt lauksaimnieku ienākumus un nodrošināt šo e, konkurētspēju. Bogoviča kungam vārds. Ciedotnēk, prielipu uzdraus. Paldies, e, prieksēdētā kungs. E, paldies arī Jereb kungām par to, ka jūs prezentējāt šo atskaiti. Paldies arī par ziņojumu, kuru pilnīgi noteikti bija pietiekami sarežģīti sagatavot. Revīzijas palātai bija jāpārbauda tas, kā tiek izpildīti komisijas izvirzīti mērķi, tie mērķi, kurus ir noteikušas dalību valsts kopā ar komisiju. Un ir jāsaprot, ka šajā ziņojumā un tajā atspoguļotajos rezultātos parādās tas, ko mēs esam sasnieguši. Mēs eh, jau neesam varbūt pietiekami precīzi noteikuši šos mērķus un izstrādājuši konkrētu politiku. Es domāju, ka ir skaidrs, ka lauksaimniecībai atvēlētā nauda ir tāda nauda, kura mums ļauj katru dienu ēst veselīgu pārtiku un nodrošināt to, lai mūsu lauku vide būtu pietiekami veselīga. Nedrīkst būt tā, ka lauksaimniecībai pietrūks naudas. No otras puses, raugoties uz lauksaimnieku ieņēmumiem, tad ir skaidrs, ka šie ieņēmumi ir daudz zamāka nekā citās tautsaimniecības nozarēs. Tāpēc mums ir jāsaprot, ka lauksaimniecībai un lauksaimniekiem ir e, varbūt vairāk jāpalīdz, jo tas ir ļoti sarežģīts tautsēnie, tā ir ļoti sarežģīta tautsēniecības joma. Ja nauda ir paredzēts e, izmantot tiešajiem maksājumiem, tad e, ir jāparedz arī tāda sistēma, kurā var ietekmēt arī citus lauksaimniecības maksājumus bet um, ja mēs vēlamies labāku kvalitāti kā mūsu augsnē, gaisā un pārtikā, tad mums kaut kas ir jā, jādara. Nauda, kuru mēs esam paredzējuši lauksaimniecībai, ir jāizmanto tieši šo mērķu izmantošanai. Ja tiek uh, ņemta vērā ņemtas vērā vidas prasības un eh, tiešie maksājumi. Un tad eh, šie tiešie maksājumi, kas eh, sastāv 10% no lauksaimniecības budžeta, tomēr nodrošina tikai 2% no saražotās pārtikas. Mums ir jābūt skaidrībai, kādi tad ir mūsu mērķi, kā mēs to sasniegsim, un eh, no otras puses ir jāsaprot, ka 80% eh, no mm, apstrādājamajām zemēm tiek eh, sekti ar maksājumiem un iespējams, ka 5% ļoti ekoloģisku un bioloģisku saimniecību varbūt nesaņem tik daudz. Es domāju, ka jautājums ir vairāk filozofisks. Kādi ir mūsu mērķi Eiropas nākotnē? Eiropas lauksaimniecības nākotnē. Nākotnē visticamākais, ka mums būs vēl mazāk naudas pieejams, ko maksāt vienam hektāram. Uh, Ir jārunā arī par to, kā jauniešus piesaistīt lauksaimniecībai, par to, ko mēs vēlamies redzēt Eiropas lauksaimniecībām nākotnē. Un eh, jau šobrīd parādās tendence, ka arvien vairāk zemnieku iestājas par vidai draudzīgu lauksaimniecību. Un mums tas ir jāatbalsta. Domāju, ka mēs e, naudu varam arī novirzīt šo pasākumu īstenošanai, jo lauksaimniecību saglabāt nākošajām paudzēm ir ārkārtīgi svarīgi, un tas ir saistīts arī ar vidas aizstāv, aizstāv, aizsardzību. Maginis skundze, jāpaldies, prieksēdētāji. E, Dantāna kungam ir pilnīga taisnība. E, Vides ietekme novērtēt trijos, četros gados eh, tikpat kā nav iestējams. Pie tam skaidrs ir arī tas, ka pēdējā reformā komisijas uzspiestie zaļināšanas pasākumu mūsu komitejai nav pieņemama. Bet es domāju, ka eh, šeit eh, pirmajā pilārā paledzētie zaļināšanas pasākumi, ko komisija ierakstīja, ir sasniegt, un tas parādās arī jūsu ziņojumā. Pie tam es neredzu, ka būtu konfliktējoši jūsu priekšlikumā rakstītais, ka uh, zaļināšanas pasākumi ir tā kā kolidē ar citiem. Bet uh, lauksaimnieki patiesībā nenošķir tā, kā to izdarat jūs. Vienkārši viņi redz, ka tas palielina viņu ieņēmumus. Budžeta kontrolas komitejā strādājuši deputāti daudzi man ir teikuši, ka viņi skatās uz vidējo uh, lauksaimniecības ieņēmumu. Jā, protams, ir tāda, kur saņem milzīgu naudu un tas mainīsies, bet eh, es nedomāju, ka mums eh, visu laiku ir jāskatās uz avīžu virsrakstiem, kad atkal kāds ir saņēmis miljonus lauksaimniecībā jo tā gluži tiesa nebūs. Bet man ir divi jautājumi. Vai šobrīd revīzijas panā... Vai šobrīd revīzijas palāta skatās uz to, ko komisija vēlas darīt nākotnes lauksaimniecības politikas labā? Uh, jo jūsu priekšlikumi kādi tad ir saistībā ar nākotnes KLP. Jo, ja mēs vēlamies vienkāršošanu, tādu kāda tā ir paredzēta jūsu priekšlikumā īstenot, tad tas nemaz nav iespējams, jo tas ir tik ārkārtīgi sarežģīti, ka tas vienkārši realitātē nestrādās. Nākamais. Visas dalību valsts, tajā skaitā arī manējā, ir ļoti daudzi biotopi, E, zemnieku saimniecībās, kuri tiek sagrauti, lai piemērotos Eiropas Savienības vai lauksaimniecības izvirzītajām e, dzīvotņu schēmām. Ja mēs maksātu par tām dzīvotnēm un biotopiem, kuri eksistē konkrētajā zemnieka saimniecībā. Kāpēc mēs to nedaram? Ļoti patīkam, ka jūs eh, kraptiet galvu un sakiet, ka nē, ka tā nav, bet eh, šobrīd laikam ir skaidrs, ka lielākais eh, kaitējums, ko mēs esam izdarījuši Eiropas lauksaimniecībai, ir, ka dabīgie e, zemnieku saimniecība biotopi netiek apmaksāti KLP ietvaros, un tas ir traģiski. Paldies! Lielas paldies, Maginesas kundze! Es pievienojos jūsu novērtējumam attiecībā uz e, zaļināšanu. Tagad Lopesa kungam vārds. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų labai įdomu buvo. Paldies! Ir ļoti interesanti e, uzklausīt jūsu ziņojumu. Un, e, protams, es ļoti bieži tiekos ar zemniekiem un zinu, cik ļoti sasāpējies šis jautājums ir visiem zemniekiem. Viens ir skaidrs Mēs jau nesam uztaisījuši ideālu pasauli, un arī jūsu piedāvātā programma nav ideāla. Ir tāda, kur no tās sagaidīja pārāk daudz, ir tāda, kur no tās nesagaida neko. Tāpēc jūsu sniegtās atbildes, ka cilvēki nesaņēma to, ko viņi sagaidīja jaunajā ietvarā, ir taisnība, un tomēr tā nav visa taisnība. Jo paskatīsimies no zemnieku puses. Zemnieks ir izdarījis visu, kas no viņa ir prasīts. Ja viņš nav izdarījis visu, viņš nesaņem naudu, bet ja viņš ir izdarījis visu, kas no viņa tika paģērēts un joprojām naudu nesen, nesaņem, tad tas nav godīgi. Bieži vien prasības ir tādas dīvainas, un mums tiešām vajadzētu vienoties par to, kas tad īsti notiek. Šobrīd es eh, mēģinu saprast, kāpēc jūs esat nonākuši pie šāda secinājuma un to iesakiet. Uh, Mēs jau šajās diskusijās esam uh, uzsvēruši, ka ļoti svarīgs uh, aspekts ir tāds, ka zemniekiem ir papildus ieņēmumu un cits darbs, bet uh, nauda, kas uh, viņiem tika iedalīta pirms tam, tagad tiek pārdalīta dažādās citādās problēmās. Zemnieks vienkārši redz, ka viņam ir samazināti maksājumi, un viņam ir jāizdzīvo ar šo mazāko naudu. Ja mēs vēlamies īstenot specifiskas programmas, tad mums ir jāpiedāvā un tam jāatvēl nauda. Pretējā gadījumā zemnieks sēž ar milzīgiem zaudējumiem, ieņēmums samazinās, peļņa krītās un zemniecība, kura jau, lauksaimniecība, kura jau tā mūsdienās ir ļoti neseksīga joma, ja vēlaties, kā tad mēs vispār paturēsim cilvēkus lauksaimniecībā. Ja mēs ne eh, piedāvāsim kompensācijas, tad esmu pilnīgi pārliecināts, ka mums nākotnē būs grūtības Eiropā uz galdiem nodrošināt adekvātu pārtiku par pieņemamu cenu. Es domāju, ka tad mūs pārpludinās importa pārtika. Cits jautājums. Lūdzu, jūsu viedoklis, ja mēs eh, visiem dotu vienādus uzdevumus, vienādas eh, prasības zaļināšanai, un tomēr maksājumi ir stipri atšķirīgi no dalību valsts uz dalību valsti. Ja zemnieks, kurš saņem 50% no citas valsts zemnieka saņemtā, eh, bet prasības viņam ir tādas pašas, vai jums šķiet, ka tas ir godīgi un ko Eiropa šeit varētu darīt? Paldies! Esam līdz ar to noslēguši deputātu uzstāšanās raundu, bet vēl Būdas kungs vēlas ko teikt. Um, Paldies, prieksēdētāja kungs. Jā, protams, ik viens jau vēlas, lai zemnieki saņemtu pietiekamu atalgojumu, protams, lai viņi nekļūtu stāvus bagāti un tomēr, lai varētu dzīvot adekvātu dzīvi ar savu darbu. Bet eh, mums visiem ir skaidrs, ka zemniekiem ir nepieciešams pietiekam daudz naudas, lai dzīvotu cilvēku cienīgu dzīvi. Šeit eh, netika pieminēta lauku, mm, to, ka cilvēki atstāja laukus un ne, nevēlas tur vairs dzīvot. Pagājušā nedēļa apmeklēja savā valstī vairākus desmitus zemnieku, un viņi visi norādīja uz sankcijām, kas eh, var tikt, eh, piemēr, kas var tikt īstenots pret viņiem. Un, piemēram, visbiežāk sankcijas tiek eh, viņiem piespriest, tāpēc, ka nav bijis pietiekam daudz informācijas. Pēc tam viņiem tiek pārmests, pārmestas kļūdas, bet šīs sankcijas vēl vairāk nopl noplicina un tukšo viņu jau tā patukšo maku. Tas nav godīgi. Pani posu Kadenbach. Jā, herzlichen Dank. Um... Kadenbachs kundze, paldies. Vispirms es vēlētos eh, sirsnīgi pateikties eh, revīzijas eh, palātai un revīzijas palātas darbiniekiem, kas ir sagatavojuši ļoti labu ziņojumu, kas tagad ir nodots mūsu zināšanai. Mēs esam patiešām priecīgi, ka mēs varam diskutēt par šo ziņojumu, un tas atklājas arī daudz deputātu teiktajā. Mēs redzam, ka šeit ir ļoti daudz šādu problēmu. Mums noteikti vajadzētu arī pasīdrot, ka Eh, diemžēl Lielbritānija gatavojas izstāties no Eiropas Savienības, un tas nozīmē, ka mēs eh, zaudēsim šeit vairākus eh, miljārdus eiro gadā. Šī summa uh, Eiropas Savienība noteikti dažādā veidā mainīs. Un, ja runa par zaļināšanu, tad varbūt šie 12 miljārdi šeit neko daudz nenozīmēs bet eh, jebkurā gadījumā mums tas ir jāņem vērā. Otrais. Andrija kungam noteikti mm, mm ir taisnība, ja viņš eh, saka, ka vīdas aizsardzības pasākums nevar izmērīt vienu vai, vienu vai divu gadu laikā, bet eh, šis ziņojums mums parāda, ka pat ja mēs to visu pētīsim gadiem ilgi, mēs nesapratīsim, vai esam Uh, gājuši pareizajā virzienā, tāpēc, ka šeit ir šī intervences loģika, un daudzos gadījumos mēs neesam pat definējuši skaidrus mērķus. Tieši tāpēc, ja runa par nākamajām reformām, mums vajadzētu saprast, ka tas ir ļoti garš un grūts process. Mēs nākotnē noteikti saskarsimies ar līdzīgām problēmām. Nu jā, varbūt eh, pozitīvāk domājošie teiks, ka mēs esam kaut ko panākuši, savukārt negatīvāk noskaņotie domās, ka nekas nav panākts. Eh, komisijai vajadzētu mm, virzīt uz priekšu pilotprojektus, kas ļautu mums saprast, eh, kas tieši ir izdarīts, un tas mums ļautu arī apzināt mūsu rīcībā esošos datus. Diskusijās bieži vien trūkst stratēģiska ietvara. Uh, kur būtu runa par eh, dažādiem vidas pasākumiem, piemēram, bioloģiskā daudzveidība, enerģijas taupīšana, mm, dažādas citas stratēģijas. Visas šīs stratēģijas vajadzētu apkopot, un tikai tad mums būtu tāda nopietna zaļināšana, ne tikai uh, kaut kas, kas tiek saukts par zaļināšanu. Esmu pateicīga par šīm diskusijām, bet, uh, diemžēl, vairākās jomās esmu vīlusies. Daudzi kolēģi saka, ka lauksaimnieki dara visu, kas ir viņu spēkos un rīkojas mazliet labāk kā iepriekš. Uzskatu, ka tā nav pareizā pieeja, tāpēc, ka nodokļu maksātāji pilnīgi pamatoti sagaida no Eiropas Savienības, ka šī uh, nauda arī tiek liederīgi izmantota. Te nav runa par kaut kādu anonīmu naudu, te ir runa par nodokļu maksātāju naudu, un tieši tāpēc viņiem ir jāsaprot, kas ar šo naudu notiek, un mums tas viss ir ļoti labi jākontrolē. Revīzijas palātai nav iespējas veikt šādu efektīvu kontroli, jo mēs neesam noteikuši mm, attiecīgos parametrus. Tieši tāpēc arī sākas šīs eh, naidīgās diskusijas un dusmas no iedzīvotāju puses, un kāpēc eh, tiek prasīts, kāpēc šī grupa saņēma tik daudz un citas savukārt neko nesaņēma. Te ir runa par valsts naudu, kuru vajadzētu veltīt sabiedrības interesēm. Mums eh, nākotnē vajadzētu būt solidāriem un vajadzētu iemaksāt šo naudu tajās jomās, kur uh, šī nauda ir patiešām vajadzīga. Paldies! Agri, pan, Paldies! Tagad uh, agrī ģenerāla direktorāta pārstāvis Pieris Pasko. Thank you very much, Chairman. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vispirms es vēlētos pateikties par šo iespēju viedokļu apmaiņai par šo īpašo ziņojumu. Interesantas debatas, dzīvīgas debatas, tas parāda to, cik ļoti aktuāls ir šis jautājums. Un eh, arī jāieskicē, kas notiks ar KLP nākotnē. Uh, Vispirms vēlētos uzsvērt to, ka komisija augstu vērtē šā ziņojum, šajā ziņojumā ierakstītās rekomendācijas. Un e, mēs iestājāmies par kopējās lauksaimniecības politikas zaļu ietvaru un arī saturu. Kā jau jūs savos secinājumos uzsverat e, zaļināšanas pasākumu um, sarežģītība nav ļāvusi varbūt pilnībā izbaudīt zaļināšanas labumus, kā arī tas, ka um, zaļināšanas pasākumu ietekme uz vidi parādās tikai pēc vairākiem gadiem, pie tam varbūt dažādā laika nogrieznī eh, dažādās biosfēras daļās. runājot par KLP nākotni un lauksaimniecības nākotni Eiropā, ir ļoti svarīgi uz visu paraudzīties perspektīvā. Piemēram, revīzijas palāz, palātas ziņojumā arī tiek uzsverts komisijas viedoklis, ka zaļināšana ir instruments. Un eh, mēs uzskatām, ka eh, zaļināšana kas e, šobrīd paredz, ka 77% no lauksaimniecības zemēm Eiropā tādā vai citādā veidā ir saistīts ar zaļināšanas pasākumu īstenošanu, un e, apmēram 25% e, no pārējām teritorijām arī tiek pakļauti zaļināšanai tādā vai citādā veidā par paraugu prakses maiņu. tiesas revīzijas palādes ziņojumā arī tas parādās, ka e, kultūru e, dažādošanas praksa ir uzteicama un e, tā saucamie ekoloģiskie zemnieki noteikti gūs no šīs zaļināšanas. Vēlētos uh, tomēr pieskarties revīzijas palātas galvenajam kritizētajam aspektam, un tas arī izgaismojās šeit debatēs. Revīzijas palāta uzskata, ka zaļināšanas maksājumi var varbūt eh, jau maksāt par tādiem par tādiem zemnieku īstenotiem pasākumiem, kuriem nav nekādas jēgas, un to sauc par lieko masu. Komisijas prāt ir ārkārtīgi svarīgi atcerēties to, ka zaļināšana nedarbosies viena pati, ja zemnieki nav gatavi mainīt savu rīcību. Un ja zemnieks jau īsteno videi draudzīgu lauksaimniecības praksi, tad eh, viņi, eh, tad sankcijas pret viņiem netiks īstenotas. Pēdējos 30 gados eh, Eiropā esam piedzīvojuši monokultūru uzvaras gājienu, un šobrīd ar zaļināšanas pasākumiem mēģinam šo vektoru pagriezt otrādā virzienā. Komisija un eh, revīzijas palāta savā pirmajā ziņojumā 16. gadā jau pieskārās tam, ka dalību valstis un zemnieki varbūt nepilnībā izmanto zaļināšanas visu spektru. To komisija arī atzīst, tāpēc pagājušajā gadā mēs nācām klajā ar idejām uzlabot, patiesībā vienkāršot zaļināšanas pasākumus un uh, to esam īstenojuši ar deleģēto aktu palīdzību, ko komisija sagatavojušā gada sākumā. Un tomēr ir svarīgi raudzīties nākotnē noteikti ir jāraugās tālāk nekā tikai līdz 20. gadam. Un šeit ir skaidrs, ka uh, zaļināšana patreizējā formā īstenota daudzās dalību valstīs ir pārāk birokrātiska. Tā nav pietiekami elastīga, lai īstenotu vides aizsardzības ambīcijas, kas ir kā komisijai, tā arī dalību valstīm. Mums ir jābūt kā vienkāršākiem, tā efektīvākiem un ambiciozākiem, lai īstenotu modernu lauksaimniecības politiku. Komisija pēr novembrī pieņēma jaunu komunikē par uh, pārtiku un nākotnes lauksaimniecību, un tajā ļoti liela daļa ir atvēlēta zaļināšanai. Un tomēr mēs e, neuzskatām, ka patreizējais algoritms ir atbilstīgs visu mērķu pilnvērtīgai izveidošanai. Tāpēc šī tā saucamā zaļā arhitektūrēšana, kuru mēs balstām uz pozitīvu pieredzi, uzsvaru mēs liksim uz uh, reāliem sasniegumiem un nevis tikai noteikumu izpildes atķeksēšanu. Un nākotnes KLP, kuru mēs 18. gada beigās sagatavosim, to arī ietvers. Un tad eh, dalību valstīm būs jāsagatavo savi strateģiskie plāni, paskaidrojot, kā tās vēlas sasniegt klimata mērķus un dalību valsts varēs izvēlēties Eiropas Savienības mērķu ietvaros savus mērķus. Un tomēr mēs izvirzīsim visiem KLP maksājumiem visā Eiropas Savienībā prasības, bet, protams, un tas ir šis jaunais skatījums, šī jaunā paradigma, ka um, likumdošanā tas viss tiks ierakstīts, bet šobrīd darbosimies tā. Thank you for all the questions and all, all. Paldies par visiem jautājumiem un viedokļiem, kas izskanēja. Nu, viena galvenā tēma, kas parādījās ļoti daudz, bija mērķi, un to mēs arī daudz esam apsprieduši ar komisiju revīzijas laikā revidents nevar noteikt mērķus. Ar pašreizējo zaļināšanu Nu, problēma ir šo mērķu trūkums. Bogoviča kungs, daudzi arī citi no jums uz to norādīja, tāpēc mēs beigās runājam par pasākumiem, kas tika izvēlēti. Vai pasākumi ir atbilstīgi vai piemērot, bet tomēr tas nav galvenais. Galvenais ir sākumā jānosprauž mērķi, un nu, tad var redzēt, vai mēs ejam pareizā uh, virzienā. Tātad kāds ir mērķis, vai joprojām mērķis ir zaļināšana vai papildu ienākums, un vai mēs vēlamies uzlabot eh, KLP labvēlīgo ietekmi uz vidi un klimatu. Jums, kā likumdevējam, tas ir jāpaveic. Un tad var arī secināt, vai mērķi ir sasniegti vai nē. Vakardien mēs beidzām diskusijas, un bija arī komisijas atbilde, ka nav maksājuma sadala, ka lauksaimnieki saņem tāds pašs maksājumi kā pirms zaļināšanas. Un ja jūs paraugaties uz mūsu ziņojuma rezultātiem, tad daudz kas nav mainījies arī mm, lauksaimniecības tradīcijās. Nu, vai tad tiešām tā bija liela reforma 2013. gadā? Uh, nu tad jau iespējams nē. Nu, tad jāatgriežas pie jautājuma, kas jau izskanēja, kas ir zaļināšanas mērķi. Mēs revidenti nevaram noteikt um, šos mērķus revīzijas palātām par to, kāda tie būs nākamnē. Dantēna kungs runāja par ietekmi uz vidi. Pēc pieciem gadiem mēs varēsim novērtēt šo ietekmi. Tagad es jums varu piekrist, ja ir kādas maiņas lauksaimniecības rīcībā. Tomēr mēs eh, secinām, ka tikai 5% no zemju izjūt šīs eh, ietekmes, varbūt pat zemāk, jo jums ņemat vērā eh, pastāvīgos ilgadīgos zālājus, tad mm, mēs tikai varam redzēt, ka jā, ka augs aug, bet nekas cits vairāk nav mainījies. Tātad tikai 5% zemju var redzēt izmaiņas. Mēs nevaram sagaidīt uh, milzu pārmaiņas, milzu uzlabojumus biodiversitātes mm, jomā vai bioloģiskās daudzveidības jomā un tam līdzīgi, ja, nav, ja nenotiek šīs prakses maiņas, Gineskungs. Ja mēs neatzīstam faktu, ka lauksaimnieki ir jābalvo par kaut ko, ko viņi jau dara, bet viņiem taču ir atšķirīgas situācijas. Dažiem ir atbilstīgas uh, Eh, rīcība un darbs, bet citiem nē. Un eh, šis eh, darbs lauksaimniecībā varbūt dažiem ir pārāk intensīvs, viņi kaitē vidē. Un tad nu, mums ir jānosprauž atšķirīgi dažādi mērķi atkarībā no dažādiem lauksaimniecības veidiem, tāpat ņemot vērā arī dažādās situācijas, kādas ir dalību valstīs. Dekaso kungs teica, bet kā kā gan būtu, ja mēs varbūt atšķirīgi atteikt, attiektos pret dalību valstīm, tas ir 27 dalību valsts, mums varētu būt mm, dažādas KLP politikas, un nu, dalību valstīm dažādas pozīcijas, tāpēc dažus pasākumus var izvēlēties atšķirīgi. Tagad tas ir iespējams pateicoties ekoloģiski nozīmīgajām platībām. Tomēr pat 37. lapusē mūsu otrajā tabulā mēs esam parādījuši to, ka Nīderlandē un Polijā, piemēram, uh, ir izdevies mm, šajā pētījumā mm, noteikt, kuras ekoloģiski nozīmīgās platības būtu jāizmanto. Tomēr viņi neuzklausīja ekspertu viedokli, un tad komisija ir tāda bildīgā, kurai ir jāapstiprina, vai šīs nacionālās 27 dalībvalstu programmas būs atbilstīgas, un vai pasākumi, kas tiks izvēlēti, uh, arī būs piemēroti nosprausto mērķu sasniegšanai. Maginesas kundze arī prātoja, vai mēs kaut ko darīsim par komisijas paziņojumu, vai mēs arī no savas puses nāksim ar kaut ko klajā, ja mēs eh, gatavojam brīfinga dokumentu par KLP nākotni. Līdz marta beigām tas tiks izdots. Uh, Un tas varēs arī palīdzēt diskusijās par eh, turpmāko daudzgadu finanšu schēmu. Ropē kungs uzdeva jautājumu par to, kā mēs uzskatām par šīm atšķirībām maksājumos starp uh, lauksaimniekiem. Bet nu, tas jau nav tikai zaļināšanas problēma jautājums. Zaļināšana saistīta ar pamatmaksājumu schēmu, un tajā maksājumi atšķirās. Zaļināšana vairumā dalību valstu ir tikai noteikts procents mm, no šiem mm, pamatmaksājumiem, kuri tiek saņemti. Un tad nu, ir šis process, ka uh, šiem maksājumiem beigās būtu jānonāk vienlīdzīgā līmenī. Lauksaimnieki darīja to, ko no viņiem gaidīja. Jā, nu tas ir viens no secinājumiem, kurus izdarām ziņojumā, ka dalību valstīs un lauksaimniekos Lauksaimnieki uzskata, ka zaļināšana tikai ir papildu sarežģītības radīšana, un tad viņi cenšas pēc iespējas mazāk pildīt uh, zaļināšanas prasības, bet tajā pašā laikā viņi saņem šos maksājumus. Bet tāpēc mēs sakām, ja nav būtiski ieguvumu no zaļināšanas, tas ir tikai tāds papildu sarežģītības elements KLP, tad vai to, tad tā nevajadzētu būt. Jūs zināt, ka šīs eh, programmas Eiropas Savienībā ir tādas, ka mēs mēģinam tās vienkāršot, bet kāpēc mēs aizmirstam par zaļināšanu, ja nav būtisku ieguvumu no tās? Uh, tad viss tikai kļūst sarežģītāks, jo taču ir mm, šī um, um, atbilstība sektoros, kas ir svarīga, un tad, nu, lauksaimniekiem beigu beigās ir jādara vairāk nekā iepriekš. Vairāk vai mazāk jūsu viedokļi un jautājumi tieši saistījās ar zaļināšanas mērķiem. Uz to es nevaru atbildēt, jo es nezinu. Un tas ir viens no galvenajiem arī atklājumiem mūsu ziņojumā, ka mērķi šajā jomā ir jānosprauž. Dokument nie był prezentowany najpierw Komisji Rolnictwa. Tātad šis dokuments netika vispirms iesniegts lauksaimniecības komitejai. Protams, ka mums ir arī cits skatījums uz šīm lietām. Mēs to visu izvērtējam vispirms no lauksaimniekā skatu punkta. Vīde, mērķi, rezultāti, un, protams, kā mēs neskatāmies tikai no finanšu puses budžeta kontrola komitejai, kontrolas komitejai noteikti ir cits viedoklis. Man ir patiešām žēl, ka vakar nevarēju piedalīties budžeta kontrolas komitejas sanāksmē. Es domāju, ka mums vajadzētu skaidrot uh, lauksaimniecības uh, politikas reformas um, vispārējos mērķus. Es domāju, ka mūsu komiteja ir uz pareizā ceļa. Protams, ka mums ir jādomā par nodokļu maksātāju naudas ietaupīšanu. Un mums vajadzētu varbūt arī norādīt, eh, kā tieši vajadzētu rīkoties, lai to panāktu. Nav no jau tā, ka mums būtu absolūti atšķirīgi viedokļi, tāpēc, ka mēs esam 27 dalību valstis. Kopējās lauksaimniecības politikas eh, mērķi ir vienādi īstenošanas veids var atšķirties, tāpēc, ka lauksaimniecība pēc būtības ir dažāda šajās valstīs. Tas ir atkarīgs no tā, kādas ir tradīcijas, cik liels ir saimniecības un tā tālāk. Tas eh, nozīmē, ka nevajadzētu ierobežot dalību valstu elastību uh, dalību valstīm ir šādas tiesības, jo tās ir atkarīgas no lauksaimnieku vajadzībām. Mm, tagad tiek jautāts par to, vai atkal viss tiks nacionalizēts, tāpēc, ka uh, ir subsidiritāte un tā tālāk. Es uh, vienmēr aizstāvēšu to, ka īstenošanas metodas drīkst būt atšķirīgas, tāpēc, ka lauksaimnieki ir atšķirīgi, bet mērķi neskatoties uz to, var būt vienādi. Vai jūs eh, domājat, ka lauksaimnieki dienvidos nedrīkst piedalīties eh, klimata apkarošanā, vai arī, ka lauksaimnieki citās Eiropas daļās savukārt nepildīs eh, cita veida mērķus? Jā, protams, ir tādi cilvēki, kas nepieturas standartiem, kas nevēlas nodrošināt labu kvalitāti, bet vienmēr būs šādas cilvēku grupas, vienmēr būs ekstrēmisti. Es runāju tik eh, kaismīgi, tāpēc, ka esmu nobažījies par eh, šo tematu. Es eh, vēlos nosūtīt vēstuli budžeta kontrolas komitejas vadītājam. Viņu izteikumi, protams, arī ir argumentēti, arī viņi vēlas aizsargāt nodokļu maksātājus, bet viņi iespējams nedomā tik daudz par kopējās lauksaimniecības politikas mērķiem. Ja ir pārāk maz gados jaunu lauksaimnieku, tad iespējams, ka nauda, ko mēs esam tērējuši šim mērķim, ir nepareizi izlietota. Nu, tā uzskata budžeta kontrolas komiteja. Uzskata, ka tas nav pareizi, mums vienkārši ir par maz naudas. Noihlas kundze, Jūs varat, protams, izteikties, bet man ir pašam savs viedoklis. Es jums arī došu vārdu. Ja jūs vēlaties runāt, tad jūs to arī drīkstēsiet darīt. Noiklis Konze, lūdzu. Äh, es äh, Vēlējos uzsvērt to, ko minēja Kādenbahas kundze. Tas ir jūsu personīgais viedoklis, to es akceptēju, un tāds tas arī var palikt. Bet jums ir jārunā arī visas grupas vārdā. Jūs pašlaik paušat savu personīgo viedokli. Jums ir tiesības, jūs esat deputāts, bet tas nav mūsu viedoklis, un man arī ir viedoklis, eh, un es vēlos to paust. Jūs nedrīkstat eh, izdarīt kopsavilkumu par mūsu teikto šādā veidā. Ja zaznaczyłem, że wypowiem swój pogląd. Es e, jau atzīmēju, ka es e, vēlos paust savu personīgo viedokli. Tas bija mans viedoklis. Ja mūsu viedoklis ir atšķirīgs, tad ir jāiesniedz arī grozījumi, un par tiem mēs varam balsot. taču nedrīkst nevienam neko uzspiest. Nevajadzētu teikt, ka ekoloģizā, ekoloģizācija neatiecas uz lauksaimniecību. Vanagans un Hoislings. The... Iespējams, ir radusies problēma tulkojumā, bet tad, eh, kad jūs sakat mēs, un es jums nepiekrītu, tad jūsu apgalvojumi ir nepareizi. Uh, Jūs arī norādījāt, ka mums ir jāaizsargā lauksaimnieki. Piekrītu simtprocentīgi. Īstenībā es pat vēlētos, lai pie, tiek piešķirts vairāk naudas un lai vēl lielāks mm, budžets procentuāli tiktu piešķirts lauksaimniecībai. Galu galā te ir runa par pārtikas nekaitīgumu, par pārtikas kvalitāti un tā tālāk, un tas ir arī patērētāji interesēs. Bet ja mēs vēlamies aizsargāt lauksaimniekus, mums ir jāieklausās cilvēkos arī ārpus šīs komitejas. Mēs nevaram vienkārši nošaut ziņnešus un turpināt iet vienā virzienā. Uh, Jā, mēs varam varbūt viņus kaut kur iesprostot, bet viņi noteikti atbrīvosies, un tad, kad viņi tiks ārā no šīs prosta, tad lauksaimniekiem būs problēmas. Mums ir jāieklausās brīdinājumos. Es saņemu ēpastus no lauksaimniekiem, un es vēlos pārstāvēt lauksaimniekus, un uzdot jautājums par KLP un budžeta saglabāšanu. Saņēmu divus ēpastus, kas uh, norādīja, ka cilvēki absolūti nesaprot, kā KLP darbojas. Es atbildēju šiem ēpastiem un teicu, ka uh, viss ir pilnīgi saprātīgi, un nauda beigās arī parādās jūsu veikalos, jūsu frizētavās un tā tālāk. Bet mums ir jāpamatot tas, kā šī nauda tiek tērēta. Ja cilvēkam uz brīdina, mums ir jāieklausās šajos brīdinājumos. Uh, Šie mērķi ir jādefinē. Revīzijas palātā nezina, kādi ir šie mērķi, un būtu labi, ja mēs varētu viņiem to pateikt. Es absolūti jums piekrītu, un tieši tāpēc es arī mēģinu vērsties budžeta kontrolas komitejā vai vēl mēģinu arī piedalīties viņu sanāksmēs vai interkomitejas sanāksmēs, kad tur spriež par šiem tematiem. Jums ir pilnīgi taisnība. Hoizlīgs. Jautājums ir, kā mēs eh, nākotnē rīkosimies attiecībā uz revīzijas palātu. Mm, šodienas procedūra, diemžēl, nedarbojas. Cilvēki, kas parasti ir klāt, neparādās. Des vienkārši apvaino revīzijas palātu un tad pazūd. Es eh, domāju, ka man ir jāatvainojas komitejas eh, vārdā. Mēs nevaram Uh, pieņemt jūsu ziņojumus tikai tad, kad uh, tie mums patīk, un tad, kad tie mums nepatīk, tad mēs tos vienkārši neņemam vērā. Priekšsēdētāji, mēs jau viedreiz esam šādā veidā rīkojušies, mēs uh, tiekamies regulāri revīzijas palātu un koordinatoriem, mums veidos dialogs, bet mm, nākotnē mums noteikti nevajadzētu pieļaut šādas procedūras kā šodien. Uh, Mums ir jāiepazīstas ar revīzijas palātas ziņojumiem, un pašlaik šīs debates, eh, diemžēl, nebija atbilstošas. Mums ir jāra, jārunā arī par KLP reformu. Mm, mums nav nekādas jēgas veidot šādus plašus ziņojumus, ja mēs tos eh, neņemam vērā. Mums vajadzētu izdarīt eh, secinājumus par šādiem ziņojumiem, un vēlreiz liels paldies jums par to. Jā, Es eh, jums arī piekrītu, es vienmēr esmu teicis, ka revīzijas palātas komentāri man ir ļoti vērtīgi. Desa kungām, protams, arī ir tiesības paust savu viedokli. Iespējams, ka viņam ir arī kāds cits viedoklis. Cerams, ka viņš nevēlējās sadusmot revīzijas palātu vēl vairāk. Bogovičs. Hvala. Eh, razumljivo, da se tu vsi. Paldies. Tas ir tikai saprotami, ka mēs visi nesam viensprātis. Es arī nepiekrītu tam, ka lauksaimniecībā nekas nemainās. Es eh, jau 84. gadā mm, darbojos ar lauksaimniekiem, es eh, biju iesaistīts arī procesā, kad Slovēnija iestājās Eiropas Savienībā, es arī zinu, kādas pārmaiņas ir notikušas Slovēnijas lauksaimniecībā. Man nav nekādu tiesību teikt, ka lauksaimniecībā nekas nav mainījies. Situācija ir daudz labāka, ja mēs domājam, piemēram, par pesticīdu vai mēslojumu izmantošanu. Mūsu visu pienākums ir uzlabot lauksaimniecību, un tieši tāpēc mēs arī šeit esam sanākuši kopā lauksaimniecības komitejā. Ja lauksaimnieki saņem naudu par to, ko viņi nedara, tad tā, protams, ir liela problēma. Mums tagad ir vairāk lauksaimnieku Eiropas Savienībā, bet līdzekļi ir palikuši tādā pašā apmērā. Attiecībā uz uh, zaļināšanu mums ir jārod radoši risinājumi vajadzētu panākt, lai jaunie, jaunie lauksaimnieki varētu izdzīvot un arī, lai vīde saglabātos. Priekšādātā es arī nevisam piekrītu, ko saka kolēģi. Domāju, ka parlamentā uzdevums ir meklēt risinājumus. Ekoloģizācijā mums ir ļoti daudz ko